cienījamās dāmas, godāmie kolēģi, mēdīju brīvība un plasažiņas līdzekļu brīvība ir eh, Eiropas Savienības eh, pamatvērtība. Turcija ir kandidāta valsts, ar kuru mēs vēdām iestāšanās sarunas, bet ir skaidrs, ka uh, mums tas viss ir jādara caurdzimības un atklātības garā. Tā kā mēs šīs sarunas ar Turciju uzskatām par ļoti būtiskām, mūsu pied, pienākums ir uh, nodrošināt to, lai e, šis progress virzīties uz priekšu e, pareizi. Un, protams, ka preses brīvība Turcijā vienmēr ir bijis sasāpējis jautājums. Vakar mēs ar ļoti lielu negatīvu pārsteigumu redzējām, kā e, Gezija parkā tiek uzbrukts žurnālistiem. Un mēs redzam, ka tagad atkal tiek izdarīt uzbrukumi tādiem žurnālistiem un mēdījiem, kas izrāda kritiku pret valdību. Mēs redzam, ka šī attīstība ir gājusi nepareizajā virzienā,